Kolēģi, prīmē. Kolēģi. Pirms eh, sākta balsošanu došu vārdu mūsu kolēģim. Remekam, kas eh, mūs pametīs, lai uzņemtos citus pienākumus, kļūstot par Čehijas vēstnieku Maskavām. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Liels paldies, ka devāt man vārdu. Jā, jūs jau pateicāt, ka esmu iecelts par Čehijas vēstnieku Maskavām. Uh, un vakar parakstīja attiecīgos eh, dokumentus mūsu parlamenta ģenerālsekretariātā. Līdz ar to 15. vai drīzāk 16. decembrī, pirmdien, es vairs nebūšu jūsu kolēģis. Gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos jums eh, no visas sirds par sadarbību. Jau otro termiņu strādāju šajā komitejā, un man ir jāpabeidz darbs īsu brīdi pirms mandāta beigām. Tā man bija ārkārtīgi nozīmīga pieredze. Kā no cilvēcīgā, tā no darba viedokļa. Vēlu jums visiem daudz panākumu, panākums arī nākamajās vēlēšanās, un, ja braucat uz Maskavu, tad neaizmirstiet, ka jums būs uh, kolēģis Maskavā, ja vēlaties apciemot mani. Paldies visiem dalībniekiem, locekļiem, paldies arī tūkiem, saka runātājs, jo pateicoties tūkiem, es varēju jums sazināties. Paldies! Un caro saluto da parte di tutta la commissione. Sirsnīgi sveicam jūs, kolēģi. Es pieņemu, ka daži no mums arī labprāt pieņems jūsu aicinājumu. Labu veiksmi jūs turpmākajos darbos un paldies par visu ieguldījumu, ko esat eh, devis eh, šīs komisijas darbām. Pirms pāris dienām saņēmām kolēģis eh, paziņojumu par pētniecības un zinātnes lietu ministres amata ieņemšanu Polijā un tagad jūsu jaunums kas ir ļoti patīkams. Tagad pievērsīsimies balsojumam. Neliela pārbauda, lai pārbaudītu sistēmu. Sākam balsot. Proviamo vedere. Skatīsimies, kā darbojas sistēma. Pārbaudiet lūdzu visi eh, savas balsošanas kartītes. Vai visi esat nobalsojuši? Jūsu posto. Tad... Viss kārtībā. Beidzam balsot. Vai viss kārtībā? Nē, nedarbojas. Atvainojiet, priekšsēdētājs kundze, man nav kartītes. Priekšsēdētājs kundze priekšsēdētāji, atsākam balsošanu. Sākam balsot. Bene. Votazione. Labi, beidzam balsot. Votigaufera kungs, lūdzu. My machine does not work. Mana um, uh, bazošanas iekārta nestrādā. Starti di un posto, ka così vediamo se risolviamo così. Vai es varētu samainīties ar vietām un apsēsties kur citur, lai pārbaudītu, vai tad darbosies sistēma? Vai tagad darbojas? Tienere, sbagliavate la casa. It's okay? Vai tagad strādā? Pārbaudīsim vēlreiz. Lūdzu. Šodien mēs daudzreiz pārbaudīsim sistēmu. Sākam balsot microfono, da un segno e ¿eh? invece fa capire se funziona. Siamo a posto? Bene. Vai viss kārtībā, esam nobalsojuši, beidzam balsot. Tutto posto, perfetto. Vai viss kārtībā? Lieliski. Sāksim balsošanu. Valijāna ziņojums, kas par pret atturas apstiprināts. Tožinovskī par pret atturas apstiprināts. Hercogs kundzes eh, ziņojums eh, sākam balsot. 24. grozījums par pret atturas noraidīts. Kopā 25, 26, 27, 28 un 29 grozījums par, pret, atturas, apstiprināts. 66. grozījums par, pret. Pārbaudīsim elektroniski, jo jāpārbaudam konkrētais skaitlis. 66. grozījums tikau sākam balsot. Beidzam balsot. 22 pār 26 pret noraidīts. Septītais kompromiss par pret atturas apstiprināts. Astotais kompromiss par pret atturas apstiprināts. 67. grozījums par pret atturas apstiprināts noraidīts. 67. 68. kopā par pret atturas šķiet apstiprināts. Tātad 77. 78. grozījums. Pārbaudām elektroniski sākam balsot, beidzam balsot. Apstiprināts. 79 grozījums par pretaturas apstiprināts, 9. kompromiss par pretaturas apstiprināts, 10. kompromiss par pretaturas apstiprināts, 87. grozījums Bene, riprendiamo, riprendiamo la votazione. Atsāksim balsošanu. Atvainojos, saka priekšsēdētāji. 87. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 88. grozījums par, pret, atturas apstiprināts. 89. grozījums par, pret, atturas apstiprināts.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 atturas noraidīts. 14. par pret atturas apstiprināts. 98. par pret atturas apstiprināts. 99. par pret atturas apstiprināts. 100. par pret atturas apstiprināts. 101. par pret atturas apstiprināts. 102. par pret atturas apstiprināts. 12. kompromiss par pret atturas apstiprināts. 13. par pret atturas apstiprināts. 108. grozījums par pret atturas noraidīts. 109. par pret atturas apstiprināts. 111. par pret atturas apstiprināts. 111. grozījums pareizi 109 esam apstiprinājuši, tātad pievēršamies 111. Visi piekrīt, 111. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 14. kompromiss par, pret, atturas, apstiprināts. 127. grozījums par, pret, atturas, apstiprināts. 122. grozījums par, pret, atturas, apstiprināts. 15. Eh, kompromiss par pret atturas apstiprināts. 130. grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski 130. Sākam balsot. Beidzam balsot. 31 pār 18 pret apstiprināts. 131 grozījums pār pret atturas Pārbaudīsim elektroniski. Atvainojiet, ka priekšsēdētāji, taču zāli grūti pārredzēt 131. pār, pret. Beidzam balsot, saka priekšsēdētāju. 30 pār, 16 pret. Apstiprināts. 16. kompromiss pār, pret, atturas, apstiprināts. 17. kompromiss pār, pret, atturas, apstiprināts. 18. par pret atturas apstiprināts. 140. grozījums um, par pret atturas apstiprināts. 141. par pret atturas apstiprināts. 19. kompromiss par pret atturas apstiprināts. 145. par pret atturas noraidīts. 144. par pret atturas apstiprināts. 146. par pret atturas apstiprināts. 147. par pret atturas apstiprināts. 148. par pret atturas apstiprināts. 20. kompromiss par pret atturas apstiprināts. 21. kompromiss par pret atturas apstiprināts. 22. par pret atturas apstiprināts Noraidīts. 150. grozījums par pret atturas apstiprināts. 22. grozījums par pret atturas apstiprināts. 155. par pret atturas pārbaudīsim. Beidzam balsot. 33 par 160 um, par pret atturas apstiprināts. 162 par Simtu sešdesmit otrais atkrīt, simtu sešdesmit trešais pār pret atturas noraidīts.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 pret atturas apstiprināts. 22. grozījums par pret atturas apstiprināts. 24. kompromiss par pret atturas apstiprināts. 30. grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas apstiprināts. 31. grozījums par pret atturas apstiprināts apstiprināts. Pirmais kompromiss par pret atturas apstiprināts. 35. grozījums par pret atturas apstiprināts. Otrais kompromiss par pret atturas apstiprināts. 37. grozījums par pret atturas apstiprināts. 38. par pret atturas apstiprināts. 4. par pret atturas apstiprināts. 3. kompromiss par pret atturas apstiprināts. 40. grozījums par pret atturas apstiprināts. 41. par pret atturas apstiprināts. 4. kompromiss par pret atturas apstiprināts. 5. kompromiss par pret atturas apstiprināts. 57. grozījums. 55. Um, tomēr um, par pret atturas apstiprināts. 57. grozījums par pret atturs apstiprināts. 6. kompromiss par pret atturs apstiprināts. 7. grozījums par pret atturas apstiprināts. 62. par pret atturas apstiprināts. 8. grozījums par pret atturas apstiprināts. 9. par pret atturas apstiprināts. Sākam balsot par um, pieņemtajiem grozījumiem. Beidzam balsot. 47 par, 4 pret, 1 atturējies. Um. Sākam balsot par dokumentu kopumā. Beidzam balsot. 43 pār 6 pret 1 ceturējies. Sākam balsot par uh, sarunu mandātu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 39 par 8 pret 1 ceturējies. Sveicam kolēģiem! par lielisko rezultātu. Un tagad pievērsīsimies nākamajam Butikofera ziņojumam. Par sasto kompromisu es vēlētos svītot savu vārdu šajā kompromisa variantā. Partiamo allora. Titolo 1. Pirmais nodaļa pauri. Pret. Pārbaudam, pārbaudam. Pirmo nodaļu. Sākam balsot. Pirmais virsraksts. Odī. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār 29 pret uh, noraidīts.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 pret atturas pieņemts. 13. 14. kopā par pret atturas šķiet, ka pieņemts pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pār 19 pret pieņemts. 15 par pret atturas pieņemts.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 22. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otra daļa par, pret, atturas pieņemts. 23. par, pret, atturas pieņa. Nu, pārbaudīsim. 23. Sākam balsot. Beidzam balsot. 31 pār, 18 pret 24 pār. Pret atturas pieņemts. Es vēlētos ierosināt, ja piekrītat, ka balsojam no, no 25. līdz 40 blokā. 25. līdz 20. Nē, ne, nepiekrītat. Ja ir kāds, kas nepiekrīt, ka balsojam no 25. līdz 35. vai visi piekrīt, nē? Tad nezaudēsim laiku. 25. par pret. Atturas pieņemts. 28. par pret. Atturas pieņemts. 27. par pret. Atturas pieņemts. 28. par pret. Atturas pieņemts. 29. par pret. Atturas pieņemts.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 pārbaudīsim. Pārbaudīsim 36. Beidzam balsot. 26 par 27 pret uh, noraidīts. 37 par pret atturas noraidīts. 38 par pret atturas pieņemts. 39 par pret atturas noraidīts. 40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 Beidzam balsot. 29 pār 21 pret pieņemts. Otrais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 65 par. Pret. Atturas pieņemts. 11 par. Pret. Atturas. Pret. Atturas noraidīts. Par 11. pārbaudam 11. Spīd. Chiusa. Beidzam balsot. 25 pār, 30 pret, noraidīts. 66 pār, pret. Pieņemts. 67 pār, pret, atturas pieņemts. 68 pār, pret, atturas pieņemts. 71 pār, divās daļās, pirmā daļa pār, pret, atturas pieņemts Noraidīts. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Par 71. Pirmā daļa. Beidzam balsot. 30 par. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. 72. par. Pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 3 par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 85. par, pret, atturas pieņemts. 3 par, pret, atturas pieņemts. 97. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Pārbaudam. Otrā daļa 97. Beidzam balsot. 31 par 22 pret pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret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 pret atturas pieņemts. 18. Par pret atturas pieņemts. 10. kompromiss. Par pret atturas pieņemts. 140. Par pret atturas noraidīts. 143. Par pret atturas noraidīts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 112. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 162. par, pret atturas noraidīts. 165. par, pret atturas pieņemts. 22. par, pret atturas noraidīts. Sākam balsot. Pārbaudīsim 22. Beidzam balsot 38 par 16 pret. Par. Trešais kompromiss par pret noraidīt. Ceturtais par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss. Nē, ir divi grozījumi četri, četri reģi par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 167. grozījums par pret atturas pieņemts. 177. par pret atturas pieņemts. 180. par pret atturas noraidīts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts pieņemts. 185. grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 16. kompromiss par, atturs, pieņemts. 187. par, pret, atturs, pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Kompromiss 18. par, pret, atturs, noraid, pieņemts. 196. par, pret, atturs, pieņemts.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 Pārbaudam 19. kompromisu. Nu, Kjūža. Beidzam balsot. 31 pār 19 pret. Pieņemts. 202. Par. Pret. Atturas noraidīts. 209. Par. Pret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 pret atturas pieņemts. 224. par pret atturas pieņemts. 29. par pret atturas pieņemts. 23. kompromiss par pret atturas pieņemts. 24. kompromiss par pret atturas pieņemts. 242. grozījums par pret atturas noraidīts. 244. Pārbaudam 242. Beidzam balsot. 25 pret 28 noraidīts. 244 par. Pret atturs pieņemts. 248 par. Pret atturs pieņemts. 25 kompromiss par. Pret atturs pieņemts pieņemts. 25. grozījums imko par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts. 258. 257. 258. par pret atturas pieņemts. Pārbaudam 258. Sākam balsot. Beidzam balsot. 32 pret 21 pieņemts. 26. kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 27. kompromiss par. Pret, lūdzu. Būtīkofa kungs vēlas ko teikt. Mēs balsām par 257. Jā. Ļoti labi es atvainojos. Viss skaidrs. Ļoti labi. Par 28 esam nobalsojuši. Tagad 27. kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 13. par, pret, atturs pieņemts. 28. kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 271. otrā daļa par,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 29. 29. 29. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 281. par, pret, atturs, pieņemts. 283. par, pret, atturs, noraidīts. 284. par, pret, atturs, noraidīts. Izskatās, ka pieņems, bet pārbaudīsim 284. Sākam balsot. Beidzam balsot. 34 pār 17 pret pieņemts. 286 par pret atturs pieņemts. 287. Pirmā daļa par pret atturs noraidīts.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 19. par, pret, atturs, pieņemts. 17. par, pret, atturs, noraidīts. 31. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 22. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. 23. par, pret, atturs pieņemts. 26. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs noraidīts. 301. par, pret, atturs noraidīts. 302. par, pret, atturs pieņemts. 303. par, pret, atturs pieņemts. 304. par pret atturs pieņemts. 308. Nu, varbūt noraidīt. 304. 304. pārbaudīsim. Beidzam balsot. 20 pret 34 noraidīts. 306 par pret atturs noraidīts. 307. piecās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. Trešā daļa par pret atturs pieņemts. Ceturtā daļa par pret atturs pieņemts. Piektā daļa par pret atturs pieņemts.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 atturs norēdīts. 33. kompromiss par pret atturs pieņemts. 330. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. 331. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs noraidīts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts noraidīts 332. par pret atturs pieņemts 333. par pret atturs pieņemts 334. par pret atturs pieņemts 335. par pret atturs noraidīts 34. kompromiss 35 un 36. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 37. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 340. divās daļās, pirmā daļa, par, pret, atturs, pieņemts. 3, otrā daļa, par, pret, atturs, pieņemts. 341. par, pret, atturs, pieņemts. 342. par, pret, atturs pieņemts. 343. par pret atturs pieņemts. 344. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs noraidīts. 345. par pret atturs noraidīts. 38. kompromiss par pret atturs noraidīts pieņemts. 39. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 352. par, pret, atturs, noraidīts. 353. par, pret, m, mm, atturs, pieņemts. 40. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 355. par, pret, atturs, pieņemts. 41. kompromiss par pret atturas pieņemts. 358. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīs. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Trešā daļa par pret atturas noraidīts. 42. kompromiss par pret apturas pieņemts. 359. par pret atturs noraidīts. 364. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs noraidīts. Otrā daļa par pret atturs noraidīts. 43. kompromiss par pret atturs noraidīts pieņemts. 62. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 369. par, pret, atturas pieņemts. 370. par, pret, atturas noraidīts. 371. par, pret, atturas pārbaudīsim. Jā, to jau grozījuma iesniedzējiem iespēju. Beidzam balsot. 20 par 32 pret noraidīts. Septiņas otrais par pret atturas pieņemts. 373 par pret atturas noraidīts. 374 par pret atturas noraidīts. 377. par pret atturas pieņemts. 378. par pret atturas pieņemts. 379. par pret atturas noraidīts. 44. kompromiss par pret atturas pieņemts. Pirmais, empul, pirmā daļa, otrā daļa par pret Atturs noraidīts. 384. par. Pret. Atturs pieņemts. 385. par. Pret. Atturs pieņemts. 387. par. Pret. Atturs pieņemts. 45. grozījums par. Pret. Atturs pieņemts. 4. par. Pret. Atturs pieņemts. 392. par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 atturs pieņemts. 407. divās daļās. Pirmā daļa par, pret atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret atturs pieņemts. 48. kompromiss par, pret atturs pieņemts. 49. kompromiss par, pret atturs pieņemts. 17. par, pret atturs pieņemts. 50. kompromiss par, pret atturs pieņemts pieņemts. 51. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 424. par, pret, atturas pieņemts. 52. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 429. par, pret, atturas pieņemts. 430. par, pret, atturas pieņemts. 53. kompromiss par, pret, pret atturs pieņemts. 20. NV grozījums par pret atturs pieņemts. 54. kompromiss. Mm. Tā, šeit nebija paredzēts 54. kompromiss par pret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 56. kompromiss, par kuru Alde prasīja apstiprinājumu par, pret, atturas. Pārbaudīsim par 56. kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nedaudz, pārāk daudz nobalsojuši. Beidzam balsot. 41 par 8 pret 3 atturas pieņemts. Piecdesmit septītais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. Piecdesmit astotais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. Piecdesmit devītais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 488 par, pret, atturs pieņemts. 60. kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 494. par, pret, atturs pieņemts. 495. par, pret, atturs pieņemts. 496. par, pret, atturs pieņemts. 497. par,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 atturs noraidīts, 507. par, pret, atturs pieņemts, 509. par, pret, atturs pieņemts. Galīgais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 45 par, 5 pret, 5 atturas. Apsveicu referentu. Sāk pārējam pie nākamā balsojuma. Valēānas ziņojums. Emendamento 12. grozījums par pret atturs noraidīts. Trešais divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par <clears throat> pret atturs noraidīts. 14. grozījums par pret atturs noraidīts, 15. grozījums par pret atturs pieņemts, 4. grozījums par pret atturs noraidīts, 5. grozījums par pret atturs pieņemts sestais pār pret atturas, pieņemts septītais pār pret atturas, pieņemts astotais pār pret atturas, pieņemts devītais pār pret atturas, noraidīts desmitais pār pret atturas, pieņemts pirmais pār pret atturas, pieņemts vienpadsmitais pār pret atturas, pieņemts otrais pār pret atturas pieņemts. Galbalsojums, atklātais balsojums. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 50 pār, 1 pret, 3 atturas. Apsveicam um, referenti. Un Vitorio Prodi ziņojums. Ceturtais un piektais grozījums kopā pārpret, eh, atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss pārpret, atturas pieņemts. Cet piektais kompromiss pārpret, atturas pieņemts. Blokā 6, 7, 8 un 13 pārpret atturs pieņemts. Pārbaudam lūdzumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 31 par, pret atturs pieņemts. 10 par, pret atturs pieņemts. Septītais kompromiss pār pret atturs pieņemts. Septītais kompromiss pār pret atturs pieņemts. Astotais kompromiss pār pret atturs pieņemts. 37. un 38. grozījums pārpret atturs pieņemts. 73. Nē, saka priekšēd. 9. kompromiss par pret atturs pieņemts. Budžets 13 pār pret atturs pieņemts. 142 pār pret atturas pieņemts. 10. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 42. pār pret atturas pieņemts. 43. pār pret atturas pieņemts. 11. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 44. pār pret atturas pieņemts. 45. pār pret atturas noraidīts. 47. pār pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss pār pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss pār pret atturas pieņemts. 16. pārpret atturas pieņemts. Budžeta 4 pārpret atturas pieņemts. Trešais kompromiss pār, pret, atturs, pieņemts. 67. pār, pret, atturs, pieņemts. 71. pār, pret, atturs, pieņemts. 72. pār, pret, atturas pieņemts 74. 72. Par 70. nebija jābalso. No 71. mēs nācām uzreiz pie 72. Tagad 74 pārpret atturs eh, norādīts. Tagad atklātais balsojums par visu kopā, sākam balsot. Beidzam balsot. 49 pār 1 pret 3 saturs pieņemts. Tagad par visu likumdošanas uh, priekšlikumu sāk atklāts balsojums. Beidzam balsot. 50 pār 1 2 atturas. Par, par sarunu mandātu sākam balsot. 49 favore, 2 astenuti, 1. 49 pār 2 pret 1 atturas. Sirsnīgi sveicam referentu. Nākamais ziņojums. Uvskogas skundzes lūdzu. Ancora due, per cui un po' di attenzione. Ancora compromesso un. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Sastais eh, grozījums par, pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts. 5. par pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts.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 atturs pieņemts. 34. grozījums par pret atturas noraidīts. 35. grozījums par pret atturas pieņemts. 6. kompromiss par pret atturas pieņemts. 38. grozījums par pret atturas noraidīts. 39. par pret atturas pieņemts. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. 42. par pret atturas pieņemts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 48. grozījums par pret atturas pieņemts. 49. grozījums par pret atturas pieņemts. 50. par pret atturas noraidīts. 51. par pret atturas pieņemts. Noraidīts. Ja vēlaties, varam pārbaudīt elektroniski. Pārbaudām elektroniski 51. Beidzam balsot. Beidzam balsot par 51. 31 par 22 pret apstipri pieņemts. 52. par pret atturas pieņemts, 53. par pret atturas pieņemts, 54. par pret atturas pieņemts, 55. par pret atturas pieņemts. Gala balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 51 par 1 pret. Neviens nav atturējies. Sveicam referentu. Pāriem pie Bernstena ziņojumam. 35. par pret atturas pieņemts. 37. par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 40. Zem trešā kompromisa sākam balsot. Beidzam balsot. 35 par 17 pret pieņemts. 40 par pret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 noraid, pieņemts. 70. par pret atturas pieņemts. 71. par pret atturas noraidīts. 72. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 72. lūdzu. Beidzam balsot. 18 pār, 29 pret, noraidīts. 73 pār, pret, atturs. Atvainojiet, saka priekšsādātājs, 73 pār, pret, atturs, pieņemts. 74 pār, pret, atturs, noraidīts. 5. kompromiss pār, pret, atturs, pieņemts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 atturas noraidīts, 12. par pret atturas pieņemts, 93. par pret atturas pieņemts, 94. par pret atturas noraidīts, 95. par pret atturas noraidīts, 96. par pret atturas noraidīts.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 atturas pieņemts. 13. par pret atturas noraidīts. 14. par pret atturas noraidīts. Sākam balsot, galīgo balsojumu sākam. Voto chiuso. Beidzam balsot. 34 pār 15 pret 2 atturējušies. Apstiprināts, pieņemts. Beidzamais balsojums šorīt. Beidzamais šī rīta balsojums, vēl maz mirklīti uzmanības, un pēc tam būsim beiguši. Pirmais kompromiss pārpret atturas pieņemts, Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. 22. grozījums. Nē, aizmirsu 5. 5. grozījums par pret atturas noraidīts. 6. par pret atturas noraidīts. 7. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 7. grozījumu. Sākam balsot. Vēl nebija sāka balsot, tagad sākam. Beidzam balsot. 30 par 21 pret pieņemts. 8. grozījums par pret atturas pieņemts. 9. par pret atturas pieņemts. 10. par pret atturas noraidīts. 11. par pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts. 2. kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. 3. kompromiss. Pārbaudīsim elektroniski 14. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār 27 pret noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 22. par pret atturas pieņemts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 pieņemts. 34. grozījums pār pret atturas pieņemts, 35. pār pret atturas pieņemts, 36. pār pret atturas pieņemts, 5. kompromiss uh, pār pret atturas pieņemts, 39. pār pret atturas pieņemts, 40. pār pret atturas noraidīts, 41. pār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 pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas eh, pieņemts. 63. par pret atturas pieņemts. 64. par pret atturas pieņemts. 65. par pret atturas pieņemts. 66. par pret eh, atturas pieņemts. 67. divās daļās. Pirmā daļa par pret pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim otro daļu 67. grozījumam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 36 pār 15 pret pie, pieņemts.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 73. Um, apgalvot man noraidījuši, sākam balsot elektroniski, beidzam balsot, 11 pār 35 pret noraidīts. Paldies. 74. grozījums trīs daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, Pārbaudīsim elektroniski otro daļu 17. grozījumam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār 20 pret pieņemts. Trešā daļa par pret atturas noraidīts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts.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 atturas noraidīts. Sākam balsot uh, gala balsojumu. Chiusa. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 38 pār 7 pret, viens atturējies, sveicam. Esam beiguši balsošanu. Paldies par sadarbību. Mēs šodien bijām diezgan ātri. Turpināsim darbu. Jums ir piecas minūtes, lai pamestu zāli ātri un klusu. se volete lasciamo cinque minuti dai riprendiamo i nostri lavori atsāksim darbu Dargie kolēģi, lūdzu atgriezieties savās vietās, lai mēs varētu atsākt darbu. Paldies! Do la parola a Marita Utsku. Došu vārdu uz kokas, uz kokas eh, kundzei. Pirmais eh, darbkārtības punkts eh, šodien debatēs jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitorings, paziņošana un verifikācija un grozījuma izdarīšana regulā. Gaidu, kad visi ieņem savas vietas, lai varētu dot vārdu referentei, kad būs iestājies klusums. Vārds uzkokas kundzei. Lies paldies, priekšsādātājs kundze. Mēs zinām, kā starptautiskās jūras transports vienmēr ir bijis, tam bijusi īpaša loma Eiropas tiesību aktos attiecībā uz emisijām. Un beidzot mēs esam nākuši klajā ar regulas priekšlikumu, kas attiec tātad uz emisiju monitoringu, ziņošanu verifikāciju. Tas ir ļoti labi un apsveicam, ka komisija tā ir rīkojusies, un šie pasākumi tik tiešām ir nepieciešami, lai pamazām nonāktu pie konkrētākiem noteikumiem starptautiskajam jūras transportam, un lai iespējami ātri nonāktu pie konkrētiem līdzekļiem un pasākumiem, kas būtu maksimāli piemēroti. Manuprāt, būtu jāņem vērā tas, ka ja mēs nenonākam pie starptautiskas vienošanās, tad būtu jāīsteno tādi pasākumi, kas attiektos uz emisijām 2015. gada kontekstā. Tātad komisijai būtu nepieciešams nākt klajā ar tiesību akta priekšlikumu, lai cīnītos ar šīm emisijām. Uh, Kas attiec uz laika grafiku un stāšanos spēkā, regulai, nu tas eh, nav visnotaļ eh, ātrs eh, termiņš. Manuprāt, tas būtu jāpātrina, ņemot, jāpātrina ņemot vērā klimata izmaiņas. Varšavas konference pierādīja to, ka būtu tomēr nedaudz jāpasteidzas uh, klimata jautājumos. Komisija piedāvā veikt izņēmumus um, zvejas kuģiem ar tonāžu, kas būtu lielāka par 5000 tonnām. Es piedāvātu svītrot šo izņēmumu, jo tam nav nekāda pamatojuma. Es uzskatu, ka regula regulai būtu jāļauj izvērtēt um, to, kur ir vislielākais potenciāls, uh, lai stimulētu emisiju samazināšanu. Kuģiem būs jāizdara izvēle starp uh, vairākām metodēm un uh, pasākumiem, kādi tiks piedāvāti, vai tie būtu kādi tieši vai netieši emisiju samazināšanas pasākumi. Lielas paldies! Lielas paldies, Marita! Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Sākšu ar Žurdāns kundzi. Paldies! Vai es pareizi sapratu, ka Tad, kad mēs sakām, ka daļa atbildības eh, emisiju samazināšanā jāuzņemas eh, transporta nozarei, proti gan eh, jūras, gan gaisa transportam, tā emisija daļa, kas pieauga jūras transportām kā to saka referente. Nu, šajā sakarā būtu nepieciešams starptautisks ziņojums, un es domāju, ka nozares nolīgums būtu ļoti svarīgs. Šogad uh, delegācijā Varšavas konferencē, kurās piedalījos, mēs uh, tikāmies ar uh, dažādu nozaru pārstāvjiem un arī ar gaisa transporta pārstāvjiem IKO. Šajā jomā IKO ļoti uh, ilgus gadus nav progresējusi un nav ievērojusi uh, savas, uh, savus solījumus. Piekrītu referentē, ka 2015. gads ir ļoti svarīgs, tad mēs tik tiešām redzēsim, cik lielā mērā kādi globāli pasākumi ir iespējami un cik lielā mērā Eiropas Savienībai būtu jārīkojas vienpusēji. Un tad uh, jādomā, cik tālu tad mēs varam iet mūsu ambīciju ziņā, jo uh, Šķiet, šobrīd būtu svarīgi skaidri parādīt, kādu ceļu mēs vēlētos izvēlēties, un nevajadzētu pārāk steigties eh, mūsu grupas vārdām. Tātad mums ir jāiestājas par efektīvu un vienkāršu sistēmu, ar kuras palīdzību mēs panāksim galveno rezultātu, ko gribam panākt, bez lieliem administratīviem šķēršļiem kā arī citos enerģetikas jautājumos, es pārstāvu viedokli, ka mūsu mēķiem ir jābūt skaidriem un te nedrīkst tikt sadrumstaloti. Tas nozīmē koncentrēties uz CO2 izmešu jautājumu, un lielais jautājums ir, kā mēs varam uh, iekļaut papildus parametrus ziņojumā šajā pirmajā posmā, mēs tādējādi nepanāktu vēlamos rezultāts. Citu gāžu ietveršana mums neko labu nedotu. Paldies, Johansson kungam vārds. Es gribētu piekrist referentei vai pievienoties referentei tādā ziņā, ka es arī runāšu zviedru valodā. Referentes atzīmu lielāko daļu var atbalstīt, taču mums ir jāmazina arī CO2 emisija, emisijas no starptautiskās kuģniecības. Jo starptautiskā kuģniecība, ostas, ir tādas ļoti rosīgas vietas, eh, kas pārasti atrodas tuvu lielpilsētu konglomerācijām. Tātad vidas ietekme ir diez, diezgan vērā ņemama, un mums būtu jārīkojas arī startautiskā mērogā, ņemot vērā kopējo emisiju noslodzes šajos cieši apdzīvotos reģionos. Manuprāt, būtu vislabāk tātad tiešām globālā līmenī panākt kaut kādas standārts, bet droši vien to nebūs viegli izdarīt. Baltijas jūra ir ļoti piesārņota, es pats esmu no šī reģiona, Tieši tādēļ šīs diskusijas ļoti svarīgas. Piekrītu referentei arī par to, ka mums ir jāvienojas, kā sistēma darbosies praksē, kā to var īstenot, kā partneri to akceptēs. Administratīvais sloks nebūtu jāpalielina. Un es domāju, ka ir vajadzīga sistēma, kas ir saistīta iespējami ciešāk starptautiskai uh, jūru organizācijai IMO, bet mums ir jārunā tātad ar visiem iesaistītiem, ja mēs gribam tiešām AO līmenī panākt vienošanos. Par to mums droši vien ar referentes kundzi vēl būs dialogs un arī sagatavosim konkrēts ierosinājums šajā sakarā. Paldies! Paldies! Citi ēnu referenti nav ieradušies, līdz ar to varam ļaut izteikties visiem citiem deputātiem. Odīkungs. Paldies, priekšsādātāji. Nesmu speciālists šajā jomā, bet es uzskatu, ka mums ir jābūt piesardzīgiem, necensties baltu mazgāt vēl baltāku. Jūras transports uh, Mm, vismazāk rada CO2 izmešus. Tas ir attīstāms eh, transports, un tagad mēs piedāvāsim virkni pienākumu uzņēmumiem. Mums praktiski vairs nav Eiropas eh, karogu eh, kuģu. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem šajā likumdošanā. Es lasīju. Uh, ka ieinteresētās puses uzskata, ka jāizmanto starptautiskās jūrniecības eh, organizācijas. Nu, mums ir jācenšas starptautiskās jūrniecības organizācijā būt eh, iniciatoriem tam, lai būtu mazāk sarežģīta vienošanās arī no jūras transporta uh, skatu punkta. Un mm, par birokrātijas jautājumiem es esmu nedaudz rezervēts, pat ja ilgtermiņā es saprotu, ka būtu nepieciešams cīnīties pret CO2 izmešiem, bet jūras transporta jomā nedomāju, ka tas ir pareizais veids um, izmantot uz novērošanu un monitoringu, ņemot vērā to, ka CO2 izmešu ir praktiski nav vai arī ir ļoti maz. Grazie, la parola all'onorevole Vittorio Prodi. Paldies, vārds Vittorio Prodi kungam. Paldies, priekšsēdus kundze. palieku pie tā, ka procedūras ir jāvienkāršo. Tajā brīdī, kad fosīlā degviela uh, nonāk tirgus apritē. Problēmas jārisina cēlonī, saknē. Katra fosilo degvielu iegāde ir e, no emisijas tiesību viedokļa jāuzrauga. Paldies, Prodikungs, un ja citi deputāti nevēlas uzstāties, tad es tagad došu komisijas pārsēm vārdu. Paldies, priekšsēdus kundz, labrīt, dāmas un kungi. Pirmkārt, Eiropas komisijas vārdā vēlētos pateikties referentei par ļoti labo, konstruktīvo atzinumu projektu kas dod noderīgu ieguldījumu šī jautājuma apspriešanā parlamentā un arī ar dalību valstīm padomē. Pirms pieskaršos atsevišķiem referents paceltiem jautājumiem un arī ārreferents paceltiem jautājumiem, gribētu norādīt, ka lai gan kuģniecība rada apmēram 3-4% globālo emisiju vai Eiropas mērogā 4%. Tas nešķiet daudz, taču salīdzinot ar eh, lielām rūpniecības nozarēm, mēs runājam par 180 miljoniem tonu CO2 gadā, kas ir vairāk nekā cement rūpniecībai, ķimīskai rūpniecībai, rafinērijām gadā. Tātad būtisks izmešu avots Un kas vēl padara nozari īpaši ir tā uh, e, saukto uh, zemo augļu esamība. Ir liels emisiju samazināšanas potenciāls, ja mēs vienkārši uzlabojam kuģu energoefektivitātu. Un šeit mēs runājam par 25 līdz 75% potenciāliem samazinājumiem, kas ir ļoti būtiski. Un liela daļa no tā pat arī būtu no izmaksas viedokļa efektīva. Tātad eh, nepieciešamās investīcijas vismaz atpelnītos ar mazāko degvielas patēriņu. To neesmu redzējis nevienā citā transporta vai rūpniecības jomā, ka tik daudz var tikt panākts ar tik maz investīcijām. Paraugoties uz kopējo stratēģiju, kā norādīts komisija paziņojumā par šo jautājumu, vidēji termiņa mērķis ir pāriet no tirgus balstītiem pasākumiem uz diskusijām starptautiskā līmenī par efektivitātes standartiem, izmantojot lielo samazinājumu potenciālu, uzlabojot efektivitāti. Šī notikuma attīstība ir diezgan nesena. Tā sākās gada sākumā starptautiskajā jūrniecības organizācijā IMO, ASV partneri eh, aicināja mūs pievērst uzmanību šim jautājumam, vācot informāciju par to, uh, MRV, eh, mēs to saucam Eiropā, tātad datu monitoringu, pārbaudīšanu un paziņošanu un verifikāciju, un eh, tātad pirmkārt efektivitātes izvērtīšana, otrkārt efektivitātes mērķu noteikšana, arī raugoties uz ilgtermiņa tirgu balstītiem pasākumiem, šīs idejas ir apsveikušas vairākas IMO dalību valsts, ne tikai rietumu pasaules pārstāvs, bet mums ir arī jau pozitīvs atsauksmes no lielām karogu valstīm, kā Singapūra, Panama, Liberija, jeb Ķīna, kas arī ir ļoti liela interese efektivitātes pasākumos izrādījuši, jo tas saprat, ka tā varētu būt situācija, no kā iegūst visi. Uh, investējot efektivitātē, jūs varat iegūt vairāk nekā jūs pat investējiet. Ņemot vērā šo jauno starptautisko attīstības tendenci, komisija uzskatīja, ka ES līmenī rēģēt uz mandātu, ko saņemām 2008. gada energo patketu no jums un no dalībvalstīm. valstīm Eh, izstrādāt mandātu uh, eh, siltumnīcas gāžu emisijām no kuģniecības. Mēs tagad domājam, ka diezgan saprātīgs ierosinājums būtu iesākot ar monitoringu paziņošanu un verifikāciju, kas atspoguļotu eh, starptautisko situācijas attiecību, dodot pāriem starptautiskiem partneriem arī vairāk laika um, vienoties par uh, nākamiem soļiem. Uh, kuģniecība ir ļoti startautiska joma, varbūt viss startautiskākā vispār, un ir daudz efektīvāk risināt problēmas startautiskā līmenī, ja iespējams. Taču, protams, ja nav iespējams, tad es saprotu arī referentes bažas, ka mēs nevaram gaidīt bezgalīgi, tad kaut kādā brīdī, protams, mums būtu jāatgriežas pie idejas ieviest E, e, maz samazinājuma pasākums ES e līmenī. Taču pat labam komisija uzskata, ka varbūt mums derētu dot starptautiskai kuģniecības organizācijai drusku vairāk laiku, lai um, nākt ar priekšlikumiem un 2015. gadu um, šis termiņš varētu būt nedaudz par īsu šādā uh, griezumā. Raugoties uz eh, priekšlikumiem vai idejām, pa kurām ir diskusija, svarīgi norādīt, ka ierosinājumi vienu no galvenajām idejām ir tāda slaida pieeja. Tātad minimāla birokrātija, minimāls birokrātisks prasības, izmantojot tehnikas, eh, kas jau uh, nozarē pārstāv. Piemērs, CO2 emisijas var uzraudzīt, uh, ņemot vērā kūģa degvielas patēriņu. Tas jau, uh, tā jau ir likumdošanas prasība, 5 gadus ir jāsaglabā šie dati katram kuģim, un tā tad uh, papildus izmaksas, ko rada ziņošana, ir tiešām nelielas. Taču raugoties uz tādām uh, avansētākiem pasākumiem CO2 emisiju uzraudzīšanai, tad ir vajadzīgs aprīkojums, lai tieši izmērītu šīs CO2 izmesīs vai arī precīzi mērot uh, kuģu degvielas patēriņu, kas prasītu ap 50 tūkstoši eiro uh, emi, uh, investīcijas šiem plūsmu uh, mērītājiem vai arī ap 100 tūkstoši eiro, ja mēs gribam tieši mērīt emisijas. Komisija tādēļ uzskata, ka šie vienkāršie uh, lai tie pasākumi būtu eh, pagaidām īstenojam vispirms. Runājot par apjomu, galvenokārt mēs raugamies uz lielajiem emitentiem, viskuģi, kas vairāk nekā 5000 uh, uh, tonnas uh, emisiju rada, un šī flotas daļa ir apmēram 40-45% no visiem kuģiem. Mūsuprāt, tas ir diezgan samērīgi. bet uh, tas droši vien ir arī politisks jautājums. Jo uh, aptvērums var tikt harmonizēts ar starptautisko konvenciju, uh, palīdzību un 400 tons varētu būt alternatīva. E, zvejas kuģiem, mūsuprāt, e, tie nerada CO2 emisijām liels problēmas. Esošais komisijas priešlikums attiektos uz 25 kuģiem no 10 vai 11 tūkstošiem, un tie rada 0,6% e, emisiju no flotas kopumā, kas nav tiešām daudz, un turklāt zvejas kuģi Eh, kuģiem ir grūtāk eh, piemērot kontroli, jo viņas, uz viņiem neatiecas ostas valsts kontrolas direktīvu. Laikam galveno esmu arī pateicis. Paldies! Grācijā, Anke, par ko es Paldies! Paldies par eh, šo pilnīgo uzstāšanos visaptvarošo uzstāšanos, un tagad dod vārdu referentai atbildēt. Parande. Eh, ok, tak til fru Jordan, ok, Johansson, ok. Paldies priekšsēd arī Jordānas kundzei, Johansona kungam un Odī kungam par konstruktīviem ierosinājumiem. Es domāju, ka būs diezgan vienkārši panākt vienošanos, un mēs varētu savu kopīgo darbu veiksmīgi turpināt. Nobeigumā es gribētu teikt, ka IMO process, protams, ir prioritārs, pilnīgi piekrīt, taču šeit mēs arī nedrīkstam pieļaut bezgalīgu vilcināšanos, jo varētu izrādīties nepieciešams jau tagad spērt soļus. Man šķiet, ka skaidri parādās, cik dramatiskas ir CO2 emisijas tieši ostās Komisija vēlreiz ir norādījusi, ka tieši cement un ķīmiskā rūpniecība rada e, līdzīgas CO2 imešu daudzumas, bet mēs saskaramies ar ļoti nopietnām problēmām, īpaši noteiktās Eiropas reģionos, bet arī visā pasaulē, un to mēs nevaram ignorēt. mirusi jūra arī nevar tikt ignorēta. Tādēļ labāk rīkoties ļoti piesardzīgiem, piesardzīgi, jo novilcinot šos jautājumus var rasties, rasties ļoti nelāgas sekas. Priekšlikums man šķiet ir ļoti piesardzīgs. Tas nebūtu nav tik ļoti ambiciozs. Daži teica, ka mums nemaz nav tik daudz kuģu ar Eiropas karogiem, karogiem uh, Daudzi labprātāk izmanto citas karogus un nodarbina uh, uz klājiem citu valstu darba spēku. Bet, kas attiecas komisijas pārstāvjiem, vēlreiz sirsnīgs paldies par to, ka jūs skaidrojāt, kādēļ zvejas kuģi uh, uz viņiem nebūtu attiecinām uh, šī pasākuma. Tikai uh, tie, kas, kam ir vairāk nekā 5000 bruto tonu uh, tirdzniecības kuģi. Transporta kuģi. Es domāju, ka ir labi, ja mē, ka mēs varējām konstatēt diezgan lielu gatavību rast risinājumu, kas darbosies praksē. Mums tiešām ir jā panākt progress šajā jautājumā, ir jāievieš sistēma, kas mums dos iespēju uh, panākt būtisku virzību arī kuģniecībā. Ar pārējām politiskām grupām un komisijas pārstāvjiem mēs vēl varēsim pa detaļām turpināt diskusiju droši vien. Paldies visiem tiem, kuri piedalījās diskusijā. 4. decembris, trešdiena, pulksten 12. ir grozījumu iesniegšanas termiņš. Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta - transporta līdzekļu e-call sistēmas izveide un šī regalas priekšlikuma auto Un par šo regulas priekšlikumu atzinumu sagatavojas Valēna kundze. Paldies, runājot par šo transporta līdzekļu tipu apstiprināšanu. Nas eh, atzinumu tas saistās ar šo, šīs sistēmas izveidi, un par to es jūs jau informēju iepriekšējā sanāksmē. Šodien runa ir par mm, to, kā transporta līdzakļos tiek izveidota šī sistēma. Es domāju, ka tas ir ļoti labs solis Eiropā, un es domāju, ka transporta līdzakļu ekosistēma var ļoti uh, lielu ieguldījumu sniegt, lai novērstu uh, smagus uh, ievainojumus un arī nāvis gadījumus, un es pilnībā atbalstīju uh, komisijas priekšlikumu, tam gan es iegriezu grozījumus, kas eh, veic eh, lielāku skaidrību galvenajos eh, tematos, definīciju, trešās puses uh, zvanu servisus un arī par platformām. Un ES vērienīgi publiskie pakalpojumu ietvaros turpmākie transporta līdzekļi tiks aprīkoti ar intelektiskām sistēmām, kuriem būs atbilstoši tehniskie komponenti, piemēram, bezvadu komunikācija ar lokalizācijas tehnoloģijām un arī būs sasaiste ar transporta līdzekļa Eh, kontrols sistēmām. Un es domāju, ka papildu pakalpojumi, kādi tiks sniegti eh, pa, patērētājiem, ka tas būtu jādara, jānosaka konkrētā regulā par intelektiskajām platformām. Un, uh, šī regula par šāda veida prasībām, tur vajadzētu koncentrēties tikai uz ārkārtas neatliekamās palīdzības pakalpojumiem un veikt šādu infrastruktūru un veikt atvērtu platformu šajā brīdī varētu mm, palīdzēt novērst juridisko tukšumu attiecībā uz atbildību un kavējumiem zvanot uz ārkārtas numuriem, piemēram, 112. Es aicināju komisiju piedāvāt pēc iespējas ātrāk regulu par pievienotās vērtības pakalpojumiem, kas dotu uh, Mm, palīdzību un, vērtī, un veicinātu patērētāju vērtības un esmu iesniegus grozījumus par zvanu sistēmām, lai turpinātu piedāvāt augstu kvalitātes pakalpojumu klientiem. Trešo pušu pakalpojumi, kas atbalsta ekosistēmu, arī tiem vajadzētu ļaut līdzdarboties, balstoties uz 112 sistēmu kā tas tiek atgādināts eh, definīcijā par trešo pušu atbalstītu 112 sistēmu, lai nu kā pāt, klientam ir jābūt tam, kurš var izvēlēties to vai šo sistēmu. Šī iemesla dēļ mums ir jānodrošina vienāda pieeja tirgus attīstībai vai pārklājumam. Trešās puses pakalpojumi, kas atbalsta ekosistēmas, to var atļaut um, līdzās pastāvēt ar 112 sistēmu, tikai ar nosacījumu, ka publiskais pakalpojums 112 vienmēr ir pieejams, vismaz kā rezerves iespēja. Pārējie grozījumi ir vērsti uz to, lai precizētu dažādus procesus un daļas, kas veido e-call sistēmu, un tāpēc es esmu e, detalizējusi definīciju pašam zvānam, aprīkojumam un tāpat arī tīklam, kas tieši uh, apstrādā informāciju un tās saņēmēju. Sākotnēji nebija šāda skaidra nošķīruma šīm dažādajām lietām, tāpēc es uzskatīju, ka tas būtu papildināms. Runājot par sadarbspēju ar Galileo un EGNOS satelītu sistēmām, es uzskatu, ka mašīnu ražotāji nebūtu jāspiež uh, ieviest uh, šo lokalizāciju, ja nav uh, tā pieejama. Es domāju, ka to nevajadzētu uzlikt par obligātu nosacījumu, ja nav šāda pieejamība. Un es domāju, ka mašīna rūpniecībai ir jāzina visas prasības, kādas uh, nosaka deleģētie akti, un tiem vajadzētu paredzēt pietiekami lielu laiku, lai novērtētu un notestētu sistēmu. Tāpēc šī eh, tiesību akta stāšanos priekš eh, spēkā vajadzētu noteikt 2016. gada jūnijā. Paldies par šo prezentāciju un par jūsu grozījumu priekšlikumiem Beleta kungam vārds. Uh, thanks very much, uh, Chair. Lielas paldies, priekšsādātāji. Mēs no ETP atbalstām galvenos šī priekšlikuma aspektus. Tā ir ļoti laba lieta visiem patērētājiem, uh, cilvēkiem, kas lieto mašīnas un arī pasažieriem. Mums ir daži komentāri, kas saistās ar referentes uh, minēto Pirmkārt, runājot par trešās puses risinājumiem, vai lai būtu attiecīga alternatīva. Un referente ir iesniegusi ziņojumu numur 7, kurā viņa paplašina e-call definīciju. Un mēs no ETP grupas atbalstām šādu pieeju. Mēs uzskatām, ka ir saprātīgi nodrošināt līdzās pastāvēšanu ar papildus 112 obligātajam e-call sistēmai. Vēl cits aspekts priekšsēdētāji ir tas, vai mums ir šī mobīlo telefonu sistēma, un mēs zinām, ka mobīlie telefoni atbalsta tehnoloģijas, un gala lietotājiem tas varētu būt lētāks risinājums bet uh, mobilais tālrunis var būt neaktīvs vai atvienots, un vai ir kaut kādi papildu drošības pasākumi šādai alternatīvai, kas varētu būt pie atbalstām, ja vien tehniskie nosacījumi ir ievēroti. Mēs zinām uh, no IMCO un TRAN komiteju ko, komitejām, ka to referenti izsvītroja šādu iespēju un izslēdz, bet varbūt mums te varētu palīdzēt uh, Mm, šajā ziņā jautājums par, um, risināt jautājumu par mobilo telefonu tehnoloģiju. Trešais aspekts priekšsēdētāju kolēģi un referents ir Galileo jautājums, kurš, uh, kam, protams, jābūt pilnībā pieejamam, un mēs arī šajā jomā piekrītam. Referente runāja par šo tēmatu un iekļāva operational vārdu, operacionāls, kas ir ļoti būtisks un izšķirošs. Protams, sistēmai jābūt eh, darboties spējīgai, bet mums ir nepieciešams vairāk eh, strādāt pie pārējas perioda, kas notiks tajā. Mums ir jāatrod risinājums šim uh, pārejas periodam. Un pēdējais elements, kas tāpēc nav mazāk svarīgs, ir atvērtās pieejas platforma, kas iespējams ir vissvarīgākais jautājums, kas vēl ir jāatrisina. Uh, Jautājums ir šāds, tad, kad sistēma ir ieviesta un mēs vēlamies iet uz priekšu pēc iespējas ātrāk, bet tad, kad sistēma jau ir izveidota, vai būs iespējams to mainīt un papildināt ar intelektiskajiem pakalpojumiem nākotnē. Un eh, vēlreiz atkārtoju, ka mēs esam par to, lai būtu ātra un vienlīdzīga sistēma, bet vai būtu iespējams pēc tam to atvērt? jau, ja tā būtu jau aizvērta sistēma. Tas ir jautājums, ko es atgādinu mums visiem arī komisijai, kas ir teikts 9. apsvēruma punktā, un tur mums ir skaidri pateikts, ka sistēmai ir jābūt pieejamai, bez maksas, bez diskriminācijas visiem neatkarīgiem operatoriem, balstoties uz sadarbspējas un sadarbības platformas. Es domāju, ka mēs visi tam varam piekrist. Bet eh, varbūt mēs tagad izslēdzam tieši slēgtu sistēmu, bet komisija šeit šajā devītajā eh, apsvērumā piedāvā vidēji termiņu stāšanos priekšā tam, vai mēs varam sagaidīt, ka komisija nāks klajā ar tehnisku specifikācijas mm, īstermiņā, un eh, tas ir ļoti svarīgi, tīpaši saistībā ar uh, laika grafiku obligātai ieviešanai. Ja mē, eh, referente saka, ka eh, runāja par 2016. gada jūniju kā obligātu termiņu, lai ieviestu šo sistēmu, vai mēs varētu arī risināt atvērtās pieejas jautājumu šai platformai. Tie ir jautājumi referentei un komisijai, kādus es vēlētos uzdot. Tas arī šobrīd viss. Paldies! Paldies, tagad Prodīkungam vārds. Viņš ir S&D ēnu referents. Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlētos nolasīt dokumentu, ko Mario Pirlo man lūdza jums nolasīt, un Tur ir teikts, ka harmonizēta realizācija Eiropas līmenī e-call sistēmai, kas būtu sadarbspējīga, ir komisijas darba kārtībā jau piecus gadus, un tā ir prioritāra darbība, lai ieviestu šo transporta uh, un inteliģentas pārvietošanās sistēma pēc ilga konsultēšanās perioda. Pagājušā gadā jūnijā komisija atklāja diviem likumdošanas priekšlikumam, kuru mērķis bija ieviest kopienas apstiprināšanas sistēmu transporta līdzekļiem un uh, līdz 2015. gada beigām ieviest uh, transporta līdzekļu ekosistēmu. Un es atbalstu komisijas uh, priekšlikumu un pozīciju, kurā ir uh, domāts par labu pārvaldību šiem ārkārtas zvaniem, un mm, tas būtu iespējams pateicoties Golden Hour principam, un lai šo mērķi sasniegt, es domāju, ka šī e-call sistēma ir, ka tai ir jābūt iebūvētai pašā transporta līdzeklī, tā lai pakalpojums būtu uzticams, visiem pieejams, un uh, Pārējās sistēmas nevajadzētu skatīt citādi, tikai tāpēc, ka tās var atvienot, tā lai tās varētu, tā lai e-call varētu darboties eh, visu transporta līdzekļu aprits, cik laiku to vajadzētu regulāri pārbaudīt, un es domāju un piekrītu komisijas postojai nepieciešamībai par to, ka vajadzētu vēl nāk klajā ar likumdošanas priekšlikumu līdz 2014. gada beigām kurā tiktu risināts e-call platformas jautājums, bet es domāju, ka runājot par platformas jautājumu, kas mm, palīdz piekļūt publiskiem servis pakalpojumiem, es domāju, ka tam jābūt brīvam pakalpojumam, kurā var pārbaudīt arī to, ka konfidenciālie dati tiek aizsargāti. Papildus e-call vajadzētu pārredzēt vēl citas sistēmas, kuras eh, nodrošinātu pilnīgu piekļuvi, lai varētu uzturēt šo pakalpojumu Publi, eh, publiskam eh, ārkārtas pakalpojumam, bet es atbalstu šīs sistēmas ieviešanu. Un atbalstu šīs tehnoloģijas ieviešanu. Jo, ja mēs varam iegūt laiku, lai neatliekamā palīdzība, kas neatliekamai palīdzībai nepieciešams, lai dotos glābt cilvēku, tas ir ļoti izšķirīgi. Vairākos gadījumos iegūtās minūtes, iegūtie brīži ir, var glābt cilvēku eh, dzīvības un veselības un neapdraudēt tās vēl vairāk. Galileo ir panākt, tas ir liels progress attiecībā pret eh, GPS, un mēs varbūt abus varētu izmantot eh, kopā papildinoši, un tas arī ļautu padarīt precīzāku transporta līdzekļa lokalizāciju, atrašanās vietas noteikšanu. Un svarīgi ir tas, ka attiecīgajām iekārtēm ir jāparāda negadījuma veids un, nop un smagums. Vēl ir arī ātruma jautājums, kas ir svarīgs, un arī citi dažādi elementi, kas var sniegt uh, informāciju. Par to, ka, piemēram, kādas konteineru vai mucas ir izgāzušies, es domāju, ka tas ļoti svarīgi. Paldies tam, Tacanovska kungs. E, skupinu ICR. E Paldies. Es esmu EKR ēnu referents un es vēlētos teikt, ka mēs vēlētos atbalstīt šo ziņojumu un to starp arī referentes piedāvātos grozījumus. Es uzskatu, ka tie ir ļoti atbilstīgi un niansēti. Saskaņā ar manu informāciju ārkārtas izsaukuma sistēmas jau gatavo šo sistēmu un uh, ņemot vērā pašreizējo tehnoloģisko līmeni, kas ir sasniegts, tas ir jau sadarbspējīgs ar e-call sistēmām. No savas pieredzes varu teikt, ka tas uh, ir ļoti svarīgi. Referentes kundze teica to, ko es arī varu atbalstīt, ka vajadzētu varbūt vairāk laika sistēmas e, testa fāzē, jo tas būs tajā pašā laikā, kad e, Galileo sistēmas e, tiks pamazām ieviestas. Tas viss ir ļoti svarīgi, taču ļoti sarežģīti, tādēļ lūdzu atstāsim pietiekam daudz laika, lai pārbaudītu šīs sistēmas. Uh, Manuprāt, mums būtu nepieciešams atšķirīgas grupas. Viena būtu saistīta ar pamat eh, jautājumiem tehniskajā ziņā, un, kā Prodīkungs teica, būs arī daudz citu opciju, kuras attīstīsies eh, izrietot no tehnoloģiskā progresa, un mēs eh, sadarbosimies arī turpmāk šajos jautājumos. Es eh, uzskatu, ka ilgāks eh, laika posms mums eh, ļaus iespēju, mm, ļaus izanalizēt visus juridiskos aspektus, kas saistās ar e-kolu, jo šeit ir vesela virkne dažādu tiesību aktu un normu, kas, piemēram, ir atbildīgs gadījumos, ja nav sasniedzams signāls, vai tā ir uh, zvanītāja vai zvana saņēmēja atbildība vai zvans ir pareizi saņemts. Visi šie jautājumi ir ļoti svarīgi un ar tiem ir jāstrādā jau šobrīd un tie ir analizē jau, jāanalizē jau šobrīd, lai veicinātu šīs sistēmas pilnveidošanu un lai tā būtu uzticama. Lielas paldies! Paldies Odīkungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man būtu tikai viens jautājums komisijai. Runa te būtu par bažām, ar kurām dalījušies eh, konstruktori. Konstruktori jau ir piedāvājuši klientiem šādus pakalpojumus, nemaz nesagaidot attiecīgo regulu. Jautājums ir par to, vai, ja ražotāji jau ir iekļāvuši uh, šādus, uh, šādas iekārtas uh, automašīnās, kas ir augstākas raudzes nekā tās, kuras paredz regula, vai tad ražotāji varēs tās paturēt un nekas nebūs jāmaina. Jā, Eiropas komisija Eh, pārstāvei būs iespēja atbildēt uz eh, kolēģi jautājumiem. Un eh, tātad došu vārdu kolēģim atbildēt uz jautājumu. Paldies. Komisija tātad ir nākus klajā ar šo regulas priekšlikumu. Un mēs esam ļoti atzinīgi noskaņoti par uh, referentes uh, grozījumiem, kas attiecas uz šo sistēmu. Ieviešot uh, atvērtas pieejas platformu, varētu rasties juridiskais vakums un aizkavēšanās, kas liektu šai sistēmai būt operatīvai gana salaicīgi. Iekļaujot uh, šos jautājumus um, prioritāšu sarakstā nāktos um, mainīt laika grafiku, kas nozīmētu to, ka līdz 2014. gadam nebūtu iespējams paspēt veikt šos darbus. Tāpat um, jāsaprot, ka būs uh, nepieciešama standartizācijas process, kas arī aizņems laiku. Kas attiecas uz definīcijām, komisija atzinīgi vērtē papildu skaidrības e, ieviešanu, taču piesardzīgi izturas pret e, definīciju paplašināšanu, atsaucoties uz e, noteikumiem, kas paredz harmonizētu pieju Galileo un Īkolu. Jāteic, ka jau 2014. gadā būs iespēja sākt pārbaudīt šīs sistēmas darbību saistībā ar GPS un um, uztvērējiem. Tāpat uh, jāteic, ka šie uh, tehniskie parametri visnotaļ īsā laikā jau kļūs par uh, standartiem. Komisija ir piedāvājusi dažādus uh, grozījumus, kas attiecas uh, uz privātumu un datu aizsardzību bija jautājums par mobilajiem, mobilajām ierīcēm. Priekšlikums um, vēlēt, ar priekšlikumu palīdzību mēs vēlētos atgādināt uh, to, ka sistēma ir jāapstiprina no tehnisko iestāžu puses, un šeit uh, rodas arī jautājums tātad par mobilajiem, mobilajām ierīcēm Tātad jautājums ir par to, vai šādas ierīces būtu pietiekami triecienizturīgas eh, negadījumā un vai tās eh, darbotos, vai tās vienmēr būtu darbspējīgas un uzlādētas. Un visbeidzot, eh, jautājums ir arī par to, vai ir iespējams kontrolēt šādas ierīces, ja tās nav integrētas transporta līdzeklī. Kas attiecas uz sistēmām, kas jau ir um, atsevišķu ražotāju mašīnās. Prasība iekļauts viens divi numura e-call um, sistēmu, tas ir jaunajām automašīnām, taču, kas attiecas uz uh, pašreizajām sistēmām, tad uh, tās uh, varēs uh, iekļaut arī šādu, uh, šādu veidu uh, ražojums uh, esošajos tiesību aktos, taču, protams, ka būs iespējams arī harmonizēt pašlaik konstrukcijas procesā esošās automašīnas. Vārds Valienas kundzei. Paldies! Es domāju, ka galvenie jautājumi tika risināti un galvenās problēmas eh, tika apzinātas eh, šīs regulas kontekstā. Kas attiecas uz eh, atbalstošajām tehnoloģijām, es labprāt to atbalstītu, taču mums ir jāatzīst, ka ja mēs nevaram norādīt, ka mēs nevaram norādīt konkrēto lokalizāciju ar mobilo telefonu. Uh, Jau tagad vietelefoni var um, sniegt uh, lokalizāciju, zvanot uz 112 vai citiem ārkārtas uh, izsaukumu centrāļu telefoniem. Taču um, šeit tātad ir jādiskutē par jautājumu, cik lielā mērā ir. Um, pragmatiski raudzīties uz eh, šo jautājumu šādi, runājot par eh, mobilajiem telefoniem un vietelefoniem. Runājot par eh, tehnoloģijām automašīnās, ir jāteic, ka tas būs ļoti labs biznesa modelis un tas radīs pievienoto vērtību visām pusēm. Manuprāt, tas mums būtu jāatbalsta. Tāpat tas, ko es teicu un ko arī komisija apstiprināja, mums tātad ir visi jautājumi, kas ir saistīti ar atbildību, datu aizsardzību. Tātad, ja mēs šajā regulā iekļaujam vārdus Open Access Platform, atvērtās pieejas platforma, tad tas varētu radīt sarežģījumus un aizkavēšanās. Uh, jautājumā, kas attiecas tikai uz ārkārtas zvanu platformu. Es esmu droša, ka gan automašīnu ražotāji, gan telekomunikāciju operatori jau pie tā strādā un paturprātā to, ka šī platforma um, būs uh, izmantot varbūt arī citiem pakalpojumiem. Nu, tas uh, ir tā vienkārši dabiski noticis, uh, jo viņi jau tam ir gatavojušies. Taču jautājums par to, vai likumos jānosaka, ka tā ir uh, atvērta vai neatvērta platforma, kas par to ir atbildīgs, kas eh, kontrolēs eh, procesus, eh, datu apstrādi. Tas viss ir atsevišķu debašu jautājums. Ja komisija uzskata, ka 2014. gada aprīlis ir pārāk agri, tad es varu piekrist. Taču problēma ir tā, ka nozare lūdza šādu termiņu. Un Daudzi cilvēki tajā ir ieinteresēti, kā jau es to teicu, kā tieši tad darbosies šī platforma, lai varētu sagatavoties jauniem biznesa modeļiem. Paldies jums visiem par komentāriem un analīzi, un es labprāt debatēšu arī turpmāk par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, um, Valjānī kundze. Paldies visiem, kas um, sekoja līdzi šim dosjēm. Grozījumi iesniegšanas termiņš ir 5. decembris pusdienlaiks. Un tagad pēdējais darba kārtības eh, punkts šajā eh, pirmspusdienā. Proti atgriezeniskā saite ar pašlaik notiekošajiem trilogiem. Ir runa par ta, Transeiropas telekomunikāciju tīklu. Mē, mēs jau esam balsojuši par šo jautājumu, runājot tieši par uh, sarunām. Un vēl ir arī citi jautājumi, par kuriem būtu jārunā. Lūdzu, vārds kolēģim. Paldies, priekšsēd. Kā jūs teicāt, mēs balsojām par platjostas interneta jautājumu šorīt trialogs un šodienas balsojums zinām mērā ir gala punkts diezgan ilgstošām diskusijām, jo mums ir bijušas sarunas gandrīz divus gadus. Triologa sanāksme notika. Tā bija diezgan intensīva un pēdējais trialogs pielika punktu sarunām. Trialogs sākās pulksten septiņos vakarā un beidzās gandrīz pusnaktī. Tā tad nebija viegli. Es gribētu pateikties ēnu referentiem Trautmanas kundzei, Hekmārka kungam, Anders Dotīras kundzei un Kroļcmana kungam un citiem. Paldies Hekmārkam un Trautmanai, kuri visas piecas stundas uzkavējās tur un pateicoties tam mums izdevās panākt vienošanos. Mums ir arī padomas rakstveida apstiprinājums, ka priešlikumu padome apstiprināja. Vēlreiz gribētu pateikties visiem kolēģiem par lielisko sadarbību juridiskiem dienestiem, mūsu darbiniekiem bija daži sarežģītāki juridiski jautājumi, kas bija jāatrisina attiecībā uz dažām normām, jo mēs runājam kā nekā par septiņu gadu periodu. Tā kā vēlreiz paldies visiem, kas mums palīdzēja pabeigt darbu pie šī dosie, un tagad mēs varam to nosūtīt uz plenārsēdi. Mēs vēl nezinām, vai plenārsēdē balsojums būs iespējams janvārī vai februārī. Es gribētu pateikties arī Eiropas komisijai, kā arī Lietuvas prezidentūrai, kura mums ļoti palīdzēja rast risinājumu neskaidriem jautājumiem. Paldies! Pateicoties tam, dosie tika apspriests, trilogs pabeigts, un šodien ITRE komitejā mums izdevās šo darbu veiksmīgi pabeigt. Tā kā vēlreiz liels, liels paldies visiem maniem kolēģiem, kas tik daudz stundas ar mani pavadīja smagā darbā pie šiem jautājumiem. Paldies, paldies! Mēs dzirdējām pozitīvas ziņas no priekšsēdē, priecājamies par to. Jūs, Kogas kundze, vai jūs mums par e, EID identifikācijas trialogu gribat eh, sniegt aktuālāku informāciju. Jā, paldies, priekšsēdus kundze. Es gribētu īs informēt jūs par sarunu rezultātu. Proti. Mēs noturējam pirmo trialogu sanāksim par e-identifikācijas jautājumu, proti 27. novembrī šodien Lietuvas prezidentūra, protams, arī bija pārstāvēta sarunās pirmajā trialoga sanāksmē. Koncentrējamies uz 1 un 9 pāntu, kur ir runa par e, identifikāciju un pantos 1 līdz 19, par kuriem mēs runājām, ir runa par šiem trust services pārbaudītiem pakalpojumiem. Bet mēs ar šo dosiju strādājam jau ļoti ilgi, tas ir liels projekts, un runa ir par to, ka mēs mēģinam dalībvalstīs izstrādātās sistēmas savest kopā, jo katra dalībvalsts ir izstrādājusi savu sistēmu, mēs tagad gribam viņas savietot, pat laban savietojamība vēl nav nodrošināta. Tādā veidā mēs gribam gādāt, lai interneta darījumi kļūtu drošāki. Piemēram, apmainoties veicot informācijas apmaiņu starp ES iestādēm. Un tas var saistīt tātad ar, ties arī ar pieteikumu kādā augstskolā studēšanai. Tas var attiekties uz tirdzniecību. Tātad, jebkurā ja gadījumā ir vajadzīga droša e-identifikācijas sistēma, kas nodrošinātu savietojamība ar li augstu drošības līmeni. Lūk, fons. Tāda ir mūsdienu tehnoloģija realitāte. Nākamais trialogs būs 13, 16. Eh, decembrī un es domāju, ka mums vajadzēs varbūt vēl kādu datumu nozīmēt, jo uh, tas viss padomēji nav visai vienkārši. Padome nav nemaz tā īsti mūsu pusē, mums nostājas ne, nesaskan tā pilnīgi, bet mēs risinājumu radīsim, laika nav daudz, ja gribam to visu šajā sasaukumā pabeigt, tad sarunām ir jābeidzās uh, februāra vidū, lai aprīlī varētu vēl paspēt nobalsot. Lūk, mans mērķis kā referentei to paveikt. Lietuvas prezidentūra mums daudz palīdz, komisija arī. Mēs jau pirmajā trialogu sanāksmē teicām, ka arī Grieķijas prezidentūra būtu jāiesaista šajā darbā, kura nākamā gada sākumā pārņems stafeti. Mēs ceram, ka tas notiks uh, iespējami uh, glūdi šī pārēja no Lietuvas uz Grieķijas prezidentūru. Uh, Tas ir svarīgs jautājums, ko mēs gribam atrisināt vēl šajā sasaukumā, bet pirmajā trialogu sanāksme katrā ziņā bija diezgan pozitīva. Paldies! Paldies Maritai Ulfskogai! Mēs visi jūs atbalstam. Ja mēs visi gribam pa, pabeigt šo darbu vēl šajā sasaukumā. Cerams, ka mums tas izdosies. Paldies! Veiksmīgi darbi jums arī turpmāk! Līdz ar to esam beiguši šī rīta sēdz daļu. Pūkstiem 15. turpināsim ar svarīgu uzklausīšanu par elektronisko komunikāciju vienotajā tirgū. Paldies! Tiekamies vēlāk!